Balsojums būs nākamajā sesijā decembrī. Un nākamais darbkārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumi par gaidāmo e, globālo telekomunikāciju e, ko, Savienības rīkoto pasaules starptautisko telekomunikāciju konferenci un iespējams starptautisko komunikāciju, telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšanu. Tagad es došu vārdu Eh, padoms pārstāvim eh, ministra kungam lūdzu. Godātais priekšsēdētā kungs, godātais komisāra kungs, godātie parlamenta deputāti. Starptautiskā telekomunikācijas savienība šobrīd iet līdz laika garām, un tā ir starptautiska organizācija. Runājot par telekomunikāciju konferenci un iespējamo Eiropas Savienības pieņemto likumdošanu telekomunikāciju jomā, tāpēc Eiropas Savienībai ir jānodrošina, lai ikvieni, ikviena noteikuma maiņa starptautiskajā telekomunikāciju nozarē nebūtu pretrunā ar Eiropas Savienībā spēkā esošo likumdošanu. Vēl bez tam mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Startautiskā telekomunikācijas savienība nekādā veidā neierobežos Eiropas Savienības likumu tālāk attīstību un pieņemšanu. Es kā padomas prieksēdētājs šodien jums dodu savu godu vārdu, ka padoma izpildīs šos divus mērķus un pārstāvēs Savienības starptautiskās telekomunikācijas savienības rīkotajā pasaules telekomunikācija konferencē. Tātad mēs nodrošināsim, lai mūsu pieņemtie lēmumi būtu saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu un, kā jau teicu, lai Eiropas Savienības likumi varētu uh, tikt pieņemti saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem. Dalību valsts, kuras ir pilntiesīgas loceklis starptautiskajā telekomunikācijas savienībā, tajā darbojas kopā ar pārējām 163 STS dalību valstīm, un e, lielākā daļa dalību valstu arī piedalīsies šajā starptautiskajā konferencē. 27 dalību valsts ir apņēmušās darīt visu, lai šīs eh, rīkotās konferences rezultāti atspoguļot arī savienības prioritātes un saistības. Kā jūs ziniet, eh, iestājas process un lēmumu pieņemšana Startautiskajā telekomunikācijas savienībā prasa gadus, un eh, mums, Eiropas Savienības dalību valstīm, ir jādarbojās dažādās darba grupās, Eiropas Savienības dalību valsts un komisija aktīvi ir darbojušās šās konferences sagatavošanā un ir aizstāvējušas Eiropas Savienības kopīgo nostāju dažādās darba grupās. Komisija piedalīsies e, Startautiskajā telekomunikāciju savienības darba grupā, bet tikai kā novērotāja, jo Saskaņā ar WCIT noteikumiem tikai pilntiesīgās loceklis var piedalīties šajā darba grupā. Un tomēr mums ir jāmēģina izpildīt Eiropas Savienības mērķi visiem iespējamiem līdzekļiem. Mēs vēlamies griezties pie WCIT, lai komisija varētu tajā piedalīties kā novērotājs. Kaut arī komisijas novērotājs pozīcija nevarēs ļaut vest sarunas Eiropas Savienības vārdā, komisija tomēr varēs izteikties par Eiropas Savienības, eh, Savienībai svarīgiem punktiem. Un tas būs ārkārtīgi svarīgi. Es uzskatu, ka tādā veidā komisija varēs pilnvērtīgi piedalīties šajā konferencē. Kipras prezidentūras pirmajos eh, mēnešos mēs esam diskutējuši par komisijas priekšlikumu, kurš pēc savas būtības tika pilnībā atbalstīts padomē. Šī priekšlikuma nolūks bija izvairīties un novērst jau kāda veida konfliktu starp uh, STS noteikumiem un Eiropas Savienības likumiem un normatīvajiem aktiem, un nodrošināt Eiropas Savienības e, normatīvu attīstīšanos tai vēlamajā virzienā. Komisija savā priekšlikumā ir ieteikusi, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pārskatīt, vajadzētu veicināt šo telekomunikācijas noteikumu pārskatīšanu Dubajā. Un tomēr WCIT noteikumi neļaus Eiropas Savienībai piedalīties šajā darba grupā kā pilnvērtīgai loceklēji. Neskatoties uz to, ka komisija piedalīsies kā novēr novērotājs, STS noteikumi neparedz ideju un priekšlikumu galdā likšanu. Padomu pilnīgi apzinās, ka komisijai vajag prezentēt Eiropas Savienības nostāju, un tomēr mums būs jāgaida līdz Dubajas konferencē. Vēlētos uzsvērt, ka, komi, ka padome pilnībā izprot komisijas lomu un saprot, ka komisija ir jāpārstāv savienības idejas. Un tomēr tikai un vienīgi dalību valstīm ir sarunvešanas pilnvara. Tāds ir STS, tāds ir STS nolikums un padome nespēja to ietekmēt. Varbūt, ka būtiskās šobrīd būtu uzmanība vērst uz komisijas un dalību valstu ciešāku sadarbību, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienībai vēlamā nostāja būtu vienoti prezentēta Dubajā. Jo tikai tā mēs varēsim apvienot visu Eiropas dalību valstu delegāciju centienu strādāt Eiropas labā un tādējādi arī dalību valstu labā. Mums ir nepieciešama adekvāta viedokļu koordinācija jau Dubajā, lai mēs varētu laikam līdz dodoties un notikumiem attīstoties konferencē nākt klajā ar savu nostāju. Kipras prezidentūra ir sagatavojusi nepieciešamos dokumentus, kurus eh, padomi ir izskatījusi vairākās darba sēdēs. 27 dalību valsts centieni, protams, ar komisijas atbalstu ir noveduši pie rezultāta. Un 16. novembrī Briselē Kipras prezidentūra kopā ar komisiju organizēja semināru, kurā piedalījās dalību valsts telekomunikāciju nodaļu vadītāji. Uh, Tie ir tie cilvēki, kur dosies uz Dubai, lai vestu sarunas par praktisku telekomunikāciju tīklu sakārtošanas nodrošināšanu. No tiesas ceru, ka manas atbildes uz procedūlo VCIT daļu varēs atrisināt tos jautājums, kurus uzdeva godātā deputāta Farhājienas kundze. Piemēram, vienā no, jautāj vienā no jautājumiem tiek uzdots interneta noteikumu sakārtošanas aspekts. Tomēr, ja WCIT piekritīs, ka STS ir jāregulē arī interneta saturs un interneta noteikumi, un ka telekomunikācija operatori nodrošinās arī internetu piedāvājumu, tad tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības mērķiem WCIT. Un rezultāts tādajādi nebūs saskaņā arī ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, nedz šobrīd, nedz arī nākotnē. Eiropas Savienības nostājai ir jāatspoguļo mūsu jau sākotnējais priekšlikums, kā jau teica Jūlijās sagatavotais. Un tas ir šīs darba grupas nostājas rezultāts. Es vēlētos noslēgt savu sakāmo ar sekojošo. Startautiskās telekomunikāciju regulējums tika izveidots 98. gadā, un toreiz bija pieejami konkrēti pakalpojumu kanāli, proti atsevišķi tīkli atsevišķam pakalpojumam. Mūsdienās un arvien vairāk un vairāk ir viena kopīga infrastruktūra, kas balstās uz internetu protokolu un piedāvā pilnīgi visus pakalpojumus, vai tie būtu balss pakalpojumi vai arī datu pārvedumi, un to dara visu viena ierīce un bieži vien pat viens, viena programmatūra. Mēs runājam par mobīliem IT un arī tīkliem, kur pārvietojas, un šobrīd datu pārvada, īpaši video pārvada un video plūsma ir ārkārtīgi liela. Līdz ar to mūsdienu komunikācijas sistēmu struktūru un arī šo sistēmu pārvaldības noteikumu ir jāatjauno. Sistēmas un arī to infrastruktūra attīstās ne tikai attīstītajā pasaulē, bet arī jaunatīstības valstīs. Padoma ir apņēmusies nodrošināt uh, visu, kas tās spēkos, lai telekomunikācija konferences rezultāti būtu saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem. Mēs vēlamies veicināt digitālo ekonomiku Eiropā. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad paldies padomēji! Paldies prezidentūrai par ievadvārdiem un nākamajam došu vārdu Jānī kungam. Priekšsēdētāja kungs. Internets, kādu mēs šodien to pazīstam, tas ir attīstījies dabiski, pamatoties uz uh, inovatīvo attīstību. Un tas nāk par labu visiem pilsoņiem. Internets rada arī darba vietas un labklājību pilsoņiem. Nākamajā konferencē Dubajā varētu tikt ieviesti ierobežojoši noteikumi par uh, liekumiem, bet interneta regulējums varētu aizkavēt uh, inovācijas un izaugsmu, kas ir tik svarīga pasaules ekonomikai. Tas varētu novest pie tā, ka datu apmaiņa tiktu samazināta, ka tiks paaugstinātas izmaksas un uh, palielināts administratīvais sloks un ierobežots jaunu uzņēmumu ra rašanās, un tas nevar būt mūsu ekonomikas interesēs ņemot vērā to kapitālu, kas apgrozās internetā. Liels valstu skaits, kas ir eh, vai, vēlas vairāk noregulēt Dubajā interneta noteikumus, tās, tām nav tās pašas vērtības kā Eiropas Savienībai, nav tās pats uh, eh, respekts pret cilvēku tiesībām. Un uh, šeit pavērt durvis tādā ierobežošajā interneta politikā, tas nozīmētu arī uh, brīvas domas izpausmes ierobežošanu, un uh, tas uh, būtu pret uh, privātām tiesībām. Tādēļ, ja kādas tieksmes šādiem ieteikumiem ir jānoraida ļoti skaidri. Eiropas Savienība būs pret pašreizējo normu paplašinājumu, ir tīpaši, kas attiecas uz interneta saturu un interneta kontroli. Konference būs labi sagatavota. Mēs reģināmies, ka būs ļoti uh, sarežģītas sarunas Dubajā, ir tīpaši ņemot vērā citu valstu nostāju un arī raugoties uz gaidām, kas tiek gaidīts no jaunā līkuma. Daudzas valstis ir tā, tā, daudzām tāda pat nostāja kā Eiropas Savienība. Esmu optimistisks, ka šādi ierobežojuši notiekam tiks noraidīti. Liela uzmanība un laba koordinācija starp mums ir noteikti nepieciešami. Komisija priecājas, ka Eiropas elektronisko komunikāciju piedāvātie asociācija un arī pastu pakalpojumu sniedzēji sadarbojas savā starpā un uh, tie rūpēsies par to, ka šīs ierobežojas normas netiks iekļauts telekomunikāciju uh, jomā. Komisijas priekšlikums par Eiropas Savienības kopīgu nostāju pasaules starptautiskā termokācija konvencija tika pieņemta 2012. gada 2. augustā, un tas tika nosūtīts arī uh, padomē un parlamentam. Mūsu nostāja ir tāda, ka ir jāņem vērā, ka katrs grozījums e, regulējumā ne, nedrīkstētu ietekmēt uh, Eiropas Savienības jau esošos likumus, nedrīkstētu mainīt to darbības jomu. Komisija uzskata, ka tas nav pareizais ietvars, kur runāt par uh, tarifu sistēmu, par kompensācijas sistēmu. Pašlaik nav īpašu normu interneta komunikācijai. Eiropas Savienība var uh, veikt likumdošanas pasākumus un interneta jomā pieņem tādus uh, likumus, kādus mēs uzskatām par nepieciešamiem. Dalība valstis drīz saņēms pārbaudītu variantu šim priekšlikumam dalība valstis ir atbalstījušas komisijas nostāju. Šāda iniciatīva kaitētu interneta turmākai attīstībai. Komisija vēlas paust nožēlu, ka dalību valstis nav varējuši vienoties par uh, institūciju jautājumiem par to, kas pārstāvēs eh, Eiropas Savienību tā, kā tas paredzēts Lisabonas līgumā. Šeit noteikti nepieciešama ļoti skaidra Eiropas Savienības uzstāšanās, spēcīga uzstāšanās. Komisija darīs visu, lai mēs Eiropas Savienības nostāju sarunās pasaules demokrātijas konferencē varētu skaidri izpaust. Jā, paldies. Nākamais runātājs ir politisko grupu vārdā tautas partijas grupas vārdā ir eh, ver, Sabīna Verhājena uz divām minūtēm. Uh, Priekšsēdētāji, decembrī būs šī eh, pasaules starptautiskās telekomunikācijas savienības konference, un tur būs runa par jauniem standartiem. Un līdz šim bija runa par šo tehnisko savietojamību, notiek tehniskos standartus. Dažas valstis, kā Krievija, Ķīna, dažas arābu valstis vēlas vairākas kompetences uh, Eh, šeit, eh, lai noteikti ierobežot pasākumus un iekļaut arī internetu šajos ierobežojušās normās. Mēs savā rezolūcijā gribam skaidri pateikt, ka mēs to noraidām, jo tas ietekmētu pamatiesības, informācijas apmaiņas brīvību un ierobežot arī ekonomikas potenciālu. Internets eh, zaudēt savu neatkarību, brīvu piekļuvi internetam un, un datu pārēdz ierobežošanu pagātnē. Šeit internetam ir jābūt uh, iespējai uh, apmainīties brīvi ar saturu, ar kultūras saturu. Internets ir uh, eh, stabils sastāvdaļa demokrātiskās struktūrās, un tieši mazie un vidējie uzņēmumi varēja izmantot internetu, lai atklātu sev jaunas tirgus nišas. Un sarunās VCIT Un eh, šeit eh, internetu pārvaldību nevajadzētu paplašināt. Un eh, Eiropas Savienība ir tāds mērķis, ka internets ir brīva apmaiņas iespēja, un tas nodrošina pamat brīvības. Un tas ir jāturpina darīt, arī ekonomikas potenciāli tas palielina. Un internetu pārvaldības uh, Šāda attīstība, tās ir attīšanās, un to arī vajadzētu turpmāk saglabāt. Es gribētu komisiju padomu aicināt eh, ieņemt eh, kopīgu virzību šajā eh, konferencē un pārstāvēt efektīvi Eiropas Savienību, lai varētu šeit saglabāt pamatbrīvības un Eiropas Savienības pilsoņu uh, intereses. Jā, paldies. Nākamais eh, ir sociāla un demokrāta vārdā Kāfira kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdus kungs. Mēs parlamentā šeit nepieļāvām aktas pieņemšanu pirms kāda laika, un mēs esam pastāvīgi balsojuši par brīvību pret internetu brīvības ierobežošanu Un gatavoties pasaules starpvalstu komunikāciju konferencē decembrī, mums ir arī jāieņem skaidra nostāja. Eiropas Savienība, no nu, tās tiek gaidīts, ka mēs pieņemsim kopīgu pozīciju, kas ir uh, uz Eiropas komisijas sagatavotā ļoti labā priekšlikuma pamata. Mēs uh, uh, pieņemsim tādu lēmumus par starpvalstu komunikācijas savienību, un šeit ir dažādas intereses pārstāvētas. Uh, Internets ir mūsdienās ļoti spēcīgs instruments, daudzas valsts vēlētos to kontrolēt, jo tās baidās no interneta spēka un cilvēkiem, kas to izmanto. Ir dažādi piemēri par valstīm, organizācijām, kas vēlas internetu kontrolēt. Piemēram, mainot biznesa modeli, padarot to dārgāku un nepieejamāku un vairāk monopoliem ļaujot to sarādāt no valstīm, esam dzirdējuši, ka tās grib nacionāli internetu radīt, kas ir oksimorons, to nav iespējams radīt. Bet ir arī citi priešlikumi, kas konferencē droši vien izskanēs. Tās nāk no ļoti spēcīgas valsts, proti Krievijas. Proti dalībvalstīm it kā vajadzētu būt suverēnām tiesībām uh, um, interneta operators regulēt. Tas ir internet brīvības beigas uh, pārvaldīt internetu savā nacionālā teritorijā. Ko tas nozīmē? kā arī internetu saistīt ar valsts suverēnām tiesībām. Uh, ir arī ierosinājums, ka dalībvalstīm vajadzētu būt vienlīdzīgām tiesībām par interneta eh, domeinu vārdiem lēmt. Tā būtu, būtu beigas pašreizējiem interneta kārtībai. Tas nav pieļams. Tādēļ mēs esam par ES vienotu pozīciju skaidri iesaistot eh, komisiju. Paldies, ko, Kalfinkungs. Un tagad eh, Skākis kundze divi ar pus minūtes runāts Aldas vārdā. Paldies, priekšsēd. Esam daudz dzirdējuši par noteikumiem, un es gribēju runāt par kontekstu, kādā mēs debatējam par šo rezolūciju. Internet tehnoloģijas ir izmainījušas cilvēku dzīves visā pasaulē, tās ļauj piekļūt informācijai, brīvi izpausties, arī protestēt par cilvēktiesību pārkāpumiem, bet arī uzņēmumiem eh, šīs iespējas ir ļoti daudzološas. Ar tehnoloģiju palīdzību monopoliem var stāties pretīm tās ir varas, kas tradicionāli bija tikai valdību un mediju rokās. Tāpat laikā mums ir jāuzmanās, lai jauni monopoli neizveidotos. Revolucionās izmaiņas nekad nenotiek bez protestiem no to puses, kas ir interesēti. Uzņēmumi, kas grib savu peļņu saglabāt, valdības, kas grib kontrolēt tautas. Uh, starptautiskās organizācijas ir jauna arēna šādām cīnām. Starptautiskā telekomunikācijas savienība e, bija tehniski diezgan neizprotama informācija, e, organizācija, kas risināja standarta jautājumus. Tagad tā ir kļuvusi par politisko cīņas kā tuvu e, par internetu, kurā dalībvalsts vēlas kontrolēt šos internetu standarts, lai un cīņa, eh, eh, zem cīņas pret eh, surgāt pastu saukļa šī rubžiem notiek. IP pakalpojumi ierobežo brīvo izteikšanos, piemēram, Āfrika vai arī Nīderlandē arī dzēni notiek ierobežojumi, kādēļ mēs esam par neutralitātes nostiprināšanu likumdošanā. Daži saka, ka internetu pārvaldība tā ir pretruna pats iekšējā pretruna, bet interneti kļūs par to platformu, e, patiesības platformu, kas tā ir bez liels likumdošanas. Šodien mēs runājam par internetu un telekomunikāciju sanāksmi Dubajā. Mēs tai gatavojamies un ir tiešām arī likumdošana jāaktualizē, jo tas sen nav noticis. Bet mums ir jāpretojās tam e, šiem ierobežojumiem, jo e, šie dokumenti ir nav saistoši un tie ir vērsti uz labākās prakses izplatīšanu. Ja Eiropas Sanībā e, būt, grib būt vienots spēlētājs, mums ir 27 balsta, mums ir jārunā vienā balsī un jāiestājas par internetu kā publisku sfēru, tiešām kurā pamatiesības tiek garantētas. Paldies! Paldies, Hākis kundze! Un tagad zaļo vārdā Anders Dotters kundze vienu minūti runās. Chairman, colleagues. Paldies, priekšsādātāja kungs, kolēģi! Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka parlaments ir atvēlējis laiku, lai runātu par telekomunikāciju savienības rīkoto konferenci. Mums ir jārunā par to, kādā veidā mēs komunicējam, un tas, ka noteikumi tiek pieņemti starptautiskā līmenī, nozīmē, ka netiek ņemts vērā vienkārši iedzīvotāju teiktais. Pēdējā nedēļā parlaments ir parādījis, ka tas aizstāv iedzīvotāju intereses tieši starptautisko telekomunikāciju jomā. Mēs esam sagatavojuši rezolūciju, kur skaidri parāda parlamenta nostāju tādos jautājumos, ko vajadzētu atregulēt informāciju un tehnoloģiju jomā. Mēs esam runājuši arī par caurskatāmības jautājumu Wikid un ITU procesos, kurus pieminēja padomas savā ievadrunā. Es vēlētos izteikt savu pateicību kolēģiem no citām politiskajām grupām par veiksmīgo sadarbību un ceru, ka gan padome, gan komisija ņems vērā mūsu ieteikumus savā nākamajā darbā. Paldies, saka prieksēdētāja kungs. Un tagad es došu vārdu runātājiem Haikmarka kungs divas minūtes. Prieksēdētāja kungs. Jā, ir plaša politiska vienošanās gan parlamentā, gan arī ar padomu un komisiju, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir aizsargāt interneta brīvību. Un bija ļoti patīkami dzirdēt, cik pārdomāta šī, šī, cik pārdomāt šī vienošanās ir bijusi. Mēs zinām, ka interneta brīvība ir priekšnoteikums interneta tālākai attīstībai. Un mēs zinām, ka interneta brīvība nozīmē informācijas brīvību un vārda brīvību. Interneta brīvība ir pārmainījusi mūsu sabiedrību un turpina to mainīt un turpinās. Bet tas būs atkarīgs no tā, vai mums izdosies internetu noturēt un turpmāk padarīt brīvu vai nē. Ir ārkārtīgi daudz eh, uzņēmumu, kur ir atkarīgi no interneta brīvības, jo mēs šodien dzīvojam informācijas brīvības laikmetā. Tāpēc ir ļoti skaidri jāpasaka, ka Eiropas Savienībai, Startautiskajā telekomunikācijas savienībā ir jāiestājas par interneta brīvību. Un vienlaicīgi mums ir jānodrošina, lai mēs nekādā gadījumā neietu, lai nekādā gadījumā neierobežot tos, kuri vēlas dažādas vienošanās. Mēs eh, nevaram pieļaut, ka tiks nobloķēti kādi pakalpojumi, jo būs jau režīmi pasaules valstīs, kuri vēlēsies apspriest izteikšanās brīvību un informācijas brīvu plūsmu. Un tādējādi mēs nobloķējam interneta nozīmes pieaugumu. Mēs esam redzējuši šādu notikumu attīstību pagātnē, Un ja mēs vēlamies redzēt pozitīvu notikumu attīstību nākotnē, tad mums ir jāiestājās pret jebkuru režīmu, kurš vēlas apturēt un bloķēt vārda brīvību. Un mani priecē, ka mēs esam tik stingri savā nostājā. Paldies! Nākamais runātājs ir Sarakjānī kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Vēlētos atgādināt, ka decembrī apvienoto nāciju organizācijas neatvainojos Startautiskās telekomunikācijas savienības konference decembrī runās par to, kā atregulēt starptautisko telekomunikāciju jomu. Tā Jānī kungs jau teica, ka paveiktais darbs ir ārkārtīgi nozīmī, nozīmīgs. Mēs nevaram to novērtēt pārāk zemu. Un e, mēs nedrīkstam pieļaut, lai Eiropas Savienības balss netiktu sadzirdēta šajā konferencē. Ir e, simtiem, nu labi, desmitiem valstu pasaulē, kurās ir problēmas ar demokrātiju un atvērtību. Uh, Un internets kā brīvības lāpa nedrīkst tikt nodzēsts. Interneta loma ir ārkārtīgi būtiska. Pie tām ne tikai vārda brīvības ziņā, bet arī ekonomiskās izaugsmas nodrošināšanā. Internets ir iespēja visiem, un es no tiesas ceru, ka komisija runās par Eiropu un vienotā balstī. Iespējams, ka šajā konferencē parādīsies samērā pretrunīgas idejas, īpaši, ja tās būs saistītas ar interneta satura un pārvaldības kontroli. Un būs tādi, kuri vēlēsies pasargāt patērētāju no interneta tā saucamajām negatīvajām sakām. Jā, mums ir jāsar, jāpasargā zināmi dati internetā, bet mēs nedrīkstam pieļaut, lai zināmas valdības pasaulē izmantotu internetu kontroli, lai kontrolētu savus iedzīvotājus. Internets ir pārobežu instruments, un tas ir ļoti labi. Tas mums ir jāturpina arī turpmāk. Of, uh, the... Un tagad došu vārdu Tajānī kungam. Jā, liels paldies. Paldies visiem deputātiem par uh, viņu teikto un arī par atbalstu, ko paudāt komisijai, ka Eiropa ir jāpārstāv ar vienu balsti un jācīnās par brīvību internetā. Ne tikai par brīvības sistēmu, bet arī šeit runa arī par Eiropas uh, vērtībām. Un kolēģi tiks informēti par šīm diskusijām, parlamenta rezolūcijām. Tas tiks ņemts vērā Eiropas komisijas uh, rīcībā, proti šeit uh, uzņemties sarunu man, mandātu VCIT. Eiropā ir jābūt uh, ar stipru balsi, tad, ja mēs vēlamies uh, aizstāvēt brīvu internetu. Paldies! Paldies! Un tālāk, nu, padoms vārdā uh, Lūkas kungam vārds. Liehu katahrastī, ligondo hronon, stinarhīgumu to patēdi. Uh, Jā, es negribu pārlieku izmantot runāšanas laiku. Es sacītu tā, šādās svarīgās konferencēs Eiropas nākotnēji viss, kas ļaus mums runāt ar spēcīgāku balsi, ir jādara. Mums ir jābūt skaidrībā par to, kas ir šādu konferenču uzdevums laikā, kad tehnoloģija un saturs tik strauji attīstās. Mēs nedrīkstam iestikt e, sīkumu, sīkumos, bet jāgādā par to, lai internetu pārvaldība paliktu politiski un tehnoloģiski neitrāls. Gribētu pateikties parlamentam par uh, ieinteresētību globālās konferences jautājumā un par atbalstu prezidentūrai un sacīt, ka mēs esam apņēmības pilni aizstāvēt es intereses Dubajā. Un visam jānotiek saskaņā ar ES akī, lai būtu spēcīgāka Eiropa, digitāla Eiropa. Paldies padoms pārstāvim. Trīs uh, eh, priekšlikumi saņemti rezolūciju projektam Līdz ar to varam debats beigt, un balsojums būs ceturtdien. Pasludinu sēdi par pārtraukt līdz pulksten deviņiem. Labvakar no manas puses.